piedalīties eh, šajos procesos, eh, turpinot cieši uzraudzīt situāciju Azerbaidžānā. Paldies! Paldies eh, komisāram! Ar to arī beidzam debats par šo jautājumu. Seši rezolūciju projekti ir iesniegt. Balsošana notiks pēc debatēm. Un pēdējais jautājums darba kārtībā ir debats par rohingu tautības musulmaņu stāvokli. Un ar to es arī vērētos dot vārdu autoriem. Pirmais ir Černiecka kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący, szanowni państwo. Lielas paldies priekšādātā kungs, dāmas un kungi. Eiropas parlaments jau atkal, atkal pievēršas jautājumam par musulmaņu tiesību aizstāvēšanu. Atminos rezolūciju par musulmaņiem Ķīnā. Toreiz to pieņēmām vienprātīgi. Un lūk vēl viena šāda līdzīga rezolūcija par līdzīgu situāciju. Tas, manuprāt, parāda un ļoti labi parāda, ka Eiropas parlaments neizteno nekādu veidu diskrimināciju, pamatojoties uz reliģisko piedarību. Nē. Eiropas parlaments aizstāv visus. Aizstāv tiesības uz reliģiju. Tas neaizstāv tikai un vienīgi kristiešus, nē, kas ir mūsu kontinenta dominējošā reliģija. Nu, ar vairāk vai mazāk panākumiem mēs cenšamies aizsargāt arī citas reliģijas, tostarp arī islāmu. Paldies Černieska kundzam, tālāk Seņīcins kundze lūdzu. Muzumaņska mnīša. Paldies, priekšsēdētāji. Rohingu tautības musulmaņu mazākuma mm, tautība ir viena no visvairāk vajātajiem grupējumiem pasaulē. Viņi sastopas ar masveidā ārestiem, spīdzināšanu, izvarošanu, kustību, pārvietošanās brīvības ierobežojumu, viņiem tiek liekt piekļuvi izglītībai. Briesmīgi. Bet ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt kaut vai minimālo humāno palīdzību, kas varētu tikt sniegt šiem cilvēkiem, jāļauj bēgļiem brīvi pārvietoties. Un rohingiem jānodrošina piekļuvu pilsonībai. ANO cilvēktiesību komisāram ir jāspēj atvērt, jāļauj atvērt birojas Birmā, jeb Mjanmā. Mjanmas eh, ierēģiem vajadzētu par to runāt arī tad, kad ir runā ASEAN sanāksmēs. Paldies, pusotra minūte, Kīl Nilsens kundze. Paldies priekšādātāji. 11. jūnijā no īpašais vēsts, kas devās uz Mjenu, deklarēja, ka uh, Eh, cilvēktiesību pārkāpumi pret rohingiem Rakinas pavalstī ir sistemātiski un vispār, vispārīgi. Un tā visa rezultātā eh, nu, vainīgi ir netiek sodīti, vēl pilnīgi nesodānība. Tāpēc mums šeit parlamentā tika pieņems lēmums runāt par šo jautājumu. Tāpat laikā mēs spriedām arī par Mjānums iespējamo pievienošanos vispārējo preferenču sistēmai. Uh, šāda veida pasākumi iekļaus kopējā tirdzniecības politikā, bet tāpēc mums ir jānodrošina konsekvences starp mūsu tirdzniecības politiku un pamatiesību aizsardzību. Un tieši tāpēc 15. pants šajā nolikumā par preferenču sistēmu paredz, ka šīs preferences var apturēt, ja notiek sistemātiski un smagi cilvēktiesību un pamatbrīvību pārkāpumi, ja tos dokumentē attiecīgās uzraudzības iestādes. Nu, pēc šāda veida īpašās ANO pārstāvja vēstījuma un en, citiem pasaules NVO ziņojumiem, es domāju, ka mēs mums ir jāpieprasa Eiropas komisijai atsaukt, vismaz pagaidām apturēt šo vispārējo preferenču režīmu un janmai Tādējādi mēs nodosim skaidru politisko vēsti un varēsim varbūt kaut kā palīdzēt pielikt punktu šiem rohingu tautības traģēdijai. Tādā veidā mums paļausim, pie, pieļausim to, ka šī minoritāte saņem arī tās tiesības, kas pienāks pilnīgi visiem uz pasaules. Paldies, Kīl Nilsens kundzei. Tālāk pusotra minūte šāks kundze. Liels paldies priekšādātāji komisārkungs kolēģi pārdarbības spīdzināšana, izvarošanas, iziešana no mājām un eh, rohingu tautības cilvēku iznīcināšanai ir jāpieliek punkts. Uh, ANO pārstāvis runā par etnisko tīrīšanu un noziegumiem pret cilvēks. Tas tiešām, tie tiešām ļoti nopietni un smagi pārmetumi un vārdi. Šobrīd 130 tūkstošu ir izmest no savām mājām un nesiņam atbilstīgu palīdzību. Tāpat laikā presa un plašsaziņas līdzekļi gan tiešaistē, gan ārpus ne, nevar brīvi komentēt šo situāciju. Viņi vēlas iznot demokrātiskas reformas, bet valdība nedrīkst ārpus šīm demokrātiskajām reformām atstāt lūk šādu minoritātu rohingus. Nē, valdība ir jāsauc pie atbildības par vardarbības īstenošanu, tīpaši tad, ja tos īsteno spēki valdības paspārnē. Tāpēc mēs aicinām visa, visas valdības nodrošināt ANO piekļuvi šim reģionam un uzraud, to uzraudzību. ANO visaugstākajos līmeņos ir jādarbojas ļoti aktīvi, lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināta atbilstība cilvēktiesību klauzulām arī pil tirniecības un investīciju nolīgumos. Ansang Suki ir eh, bijusi ļoti nav, nav pilnīgi neko runājis par šo rohiņu tautību pārstāvu. Nu, Un es domāju, ka tas nav pieļams, ņemot vairāk, ka viņi taču ir cilvēktiesība aizsargātāja šajā valstī. Paldies, Šākas kundzei, tālāk uz divām minūtēm veržjā kundze. Paldies priekšādātāji. Kā jau īpašais ANO referents eh, ziņotājs ir uzsvērs, eh, Rohingu trīs sieviešu nogalināšana, kas pilījās mirīgā demonstrācijā pagājušajā nedēļā, ir pēdējais piemērs tam, kā šī minoritāte tiek iznīcināta, kā tā tiek vajāta, un to pierāda ANO lēmumi. Viņiem nav piekļuvis veselībai, pārtikai, eh, primitīvām vajadzībām. Šie rohingi netiek pārstāvēti arī Mjānums valdības līmenī. un tiek runāts pat par etnisko tīrīšanu, par trojņģiem, tiek vērsta vajāšana no valdības puses, to izno policijas un drošības spēks, spēki. Un vis, visai šai politiskajai varas šķirē ir jāuzņems atbildība par šādu veidu noziegumiem. Nedrīkst veidot demokrātiju eh, tādā, šādā veidā. Angsang Suki arī par šo jautājumu klusē. Piemēram, atcerēsimies kaut vai, ka dzimstība tiek kontrolēta rohingu mazākuma tautībai tā, lai samazinātu viņu līdzdalību vēlēšanos. Es vairāk esam 30 tūkstoši izzīt no mājām, Viņa, viņiem nav ne pārtiks, ne veselības aprūpas pakalpojumu. Uh, un, kad viņi cenšas bēgt uz Taizemi vai Bangladīšu, viņi tiek atgriezt atpakaļ un pret viņiem tiek vēsti vienkārši briesmīgi noziegumi tā visa rezultātā man jādomā eh, par tām noziedzībām, kas tika īstenots arī pret romiem šeit pat Eiropā. Un viņi tieši tāpat kā šajienieši cieši no, milzī, no milzīgas stratēģijas. Pagājušajā nedēļā atcēlām ekonomiskās sankcijas Mjanvai nu un nu atjaunojām visus tos labumus, ko piedāvā vispārīgais preferenču režīms. Tagad man par to žēl, tagad man tas jānožēlo, jo Mjanma nu izmantos rietumu intereses, bet neaiz, bet šķiet, ka cilvēktiesības gan tā negrasās aizsargāt. Paldies, tālāk Jēglas kundzei vārds. Atvainojiet, vispirms vēl jums jautājumu vēlas uzdot Kačmarek kungs. Lūdzu, vai grasties atbildēt uz to? Pitēkulīgi, Kačmarek. Lūdzu, Kačmarek kundze. Vežjā kundze. Vēlos uzdot jums jautājumu saistībā ar Ansang Suki. Mūsu rezolūcijas projekta tekstā teikts, ka Ansang Suki ir protestējusi pret šo divu bērnu politiku, kas noteikti rohingu tautības musulmaņiem. Jūs teicāt, ka viņi ir klusējusi. Nu, kaut kas te nav kārtībā. Veržijā kundze vēlties atbildēt šo jautājumu. Rēģēt uz to. Nezinu, vai Angsana Suki ir protestējusi pret šo divbānu politiku, bet es zinu, ka viņa klusē par visām šīm persekūcijām, kas tiek īstenots pret rohingiem, un viņas partija un viņas partijas pārstāvi ir piedalījušies šajā vajāšanā pret rohingiem. Diemžēl, diemžēl šī viņas partija nav izteikusi nekādu vai no, nu, nosodījumu pret visām šīm zvērībām, kas tiek izdarētas pret uh, rohingiem, pret šo tautību, pret kuriem ir vērsta pasaulē visplašākās vajāšanas. Jēglas kundze tālāk uz vienu minūti. Priekšādātāja komisāra kungs eh, Kačmereka kungs. Diemžēl man ir jāsaka, man ir jāpiekrīt tam, ko tikko minēja Veržjā kundze un arī ko teica Šākis kundze. Arī tiekoties ar mums, eh, Nobela mieras eh, balvas ieguvēja nevarēja neko pateikt par Rohingu lietu. Birmas valdība līdz šim ir spērusi lielus soļus demokratizācijas virzienā, un tautas partijas vārdā es varu to tikai apsveikt. Taču vēl ar vien notiek diskriminācija pret rohingu musulmaņu minoritāti. Tie netiek atzīti par pilntiesīgiem valsts pilsoņiem Janmā ar visām no tā izrietošajām tiesībām un brīvībām. Mūsu lūgums šodien nevēršas tikai uz uh, Mjanmas valdību, mēs vēlšamies arī pie opozīcijas un pie citām politiskajām grupām mēģināt panākt rohingu aizstāvību. Minoritāšu aizstāvība ir pamatakmens eh, šīs jaunās demokrātijas stabilitātē. Tāpat arī Es atbalstu muitas eh, preferenču ieviešanu precēm, kas tiek izvestas no Mjānmas. Tam nebūtu jābūt priekšnosacījumam, bet jebkurā gadījumā es to atbalstu. Lielas paldies Ieglas kundzei. Tagad izteiksies runātāja politisko grupu vārdā. Dodu vārdu Kačmerika kungam uz vienu minūti. Paldies priekšādātāji, dāmas un kungi. Mēs visi bijām ļoti priecīgi redzēt, ka Birmā notiek eh, pārmaiņu procesi. Taču etniskās e, un reliģiozās minoritātes Birmā vēl ar vienu nevar baudīt visas savas tiesības, un līdz ar to starptautiskā kopiena nevar būt pilnībā apmierināta. Es nevēlētos šeit uzskaitīt e, dažādu veidu vajāšanas, ko cieš rohingi, daudz citi kolēģi to jau darīja. Es vēlētos runāt par šīs vajāšanas iemesliem. Uh, Situācija ir tāda, ka rohingi netiek atzīti par Birmas pilsoņiem, līdz ar to viņi nevar baudīt pilsoņu tiesības. Mūsu rezolūcija aicina Birmas varas iestādes grozīt eh, pilsonības likumus. Ļoti bieži mūsu ārkārtas debatēs ceturtdienās mēs eh, nožēlojam to, ka uh, esam bezspēcīgi valstu priekšā, tādu valstu, kas pārkāp cilvēktiesības. Taču mm, daudzi šeit atsaucās uz vispārējo preferenču sistēmu. Mēs varētu vismaz draudēt ar vispārējo preferenču atņemšanu Birmai. Paldies, Kačmarika kungs. Tagad viena minūte Muņīsas de Urkīsas kundzei. Paldies, priekšādātāji. Cīņa pret vajāšanu Minoritāšu aizstāvība mūsu grupā šķiet ļoti būtiska. Mēs vēlamies, lai tiktu veikta starptautiska mm, izmeklēšana par cilvēktiesību pārkāpumu, kas ir pieļauti pret rohingu musulmaņu minoritāti. Mēs uzskatām, ka šie pārkāpumi ir pamatoti, jo rohingi netiek, ka, ka šie pārmetumi ir pamatoti, jo rohingi netiek atzīti par pilsoņiem, netiek līdz ar to atzīti par minoritāti, Un īsnībā no Birmas varas iestāžu puses pilnīgi nekas netiek darīts. Šīm varas iestādēm vajadzētu sadarboties ar ANO cilvēktiesību pārstāvi Birmā. Rohingu pārvietošanai ir jābeidzas, viņiem ir jānodrošina pilsoņu tiesības un likums, kas ir pieņemts, lai viņus izslēgtu no pilsoņu statusa, ir jāatsauc. Rohingiem ir jānodrošina visa vajadzīgā palīdzība, un šeit nav runa tikai par to, ko mēs sakām. Galu galā tās ir arī starptautiskās tiesības. Paldies, Muņīsas Diurkīsas kundzei, tagad Ojulandas kundzei, pusotra minūte. Priekšsēdētāji, pirmkārtām es vēlētos paust uh, savu līdzjūtību etniskās vārdarbības upuriem Rohingā. Uh, Tam ir jāpieliek punkts, un es vēlētos aicināt Birmas valdību darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka visas minoritātes šajā valstī būtu drošībā. Šis nav tikai iekšējs jautājums. Es ceru, ka kaimiņu valstis arī sniegs atbalstu, lai atrasinātu pašreizējās problēmas pēc iespējas ātrāk. 130 tūkstoši rohingu, kas vēl ar vienu ir pārvietoti, dzīvo nometnēs un citās teritorijās nekavējoties ir jānodrošina ar vajadzīgo uh, humanitāro palīdzību. Es gribētu aicināt uh, augsto pārstāvi sazināties ar uh, saviem partneriem ASEAN valstīs, lai varētu nodrošināt uh, ātra risinājuma atrašanu. Paldies, Ojolandas kundzei. Tagad uh, pusotra minē, minūte Šlitera kungam. Paldies, priekšādātāji. Iedomājieties, Cilvēkiem ir eh, iznīcināta māja tikai tāpēc, ka šīs mājas iemītnieki tic nepareizajam dievam. Vai arī jūs eh, zvanāt policijai, lai saņemtu palīdzību, un eh, policija uh, sāk palīdzēt satrakotajiem pūlim, kas jūs uzbrūk, un bēgot jūs arī nesaņemat nekādu palīdzību. Uh, tā jūtas uh, tūkstošiem un simtiem tūkstošu rohingu. Mēs vienkārši uz to noskatāmies, mēs rakstam rezolūcijas Šajā nedēļā mēs runājām arī par pastiprināto militarizāciju. Eiropas ārējās darbības dienestā, bet par ko tad šeit ir runa? Mums ir jāuztver nopietni visi iepriekš pieņemtie lēmumi, mums ir vajadzīgi arī civilie mehānismi, ko Eiropas Savienība ir izveidojusi, mums ir vajadzīgi juristi, uh, birokrāti, kas var veidot sabiedrību, nav vajadzīgi militāristi, kas sabiedrību grauj un met uz to bumbas. Es ceru, ka mēs varēsim uzsākt iniciatīvu civilas miera aizsardzības grupas izveidēji. Tādējādi mēs varēsim izvairīties no konfliktiem, no kara. Tādā gadījumā Eiropa patiešām varētu nodrošināt pārmaiņas. Tam vajadzētu būt galvenajam priekšnosacījumam. Kāda jēga gan ir, ja Birmas prezidents apsola, ka visi ieslodzītie tiks atbrīvot un nekas nenotiek? Paldies Šlitera kungam, līdz ar to ir izteikušies visi, kas gribēja runāt politisko grupu vārdā, un tagad pārējie runātāji - Esāies kundze. Paldies priekšādētāji. Februārī mēs pēdējos diskutējām par rohingu musulmaņiem Birmā. Rohingi gadsimtiem ilgi ir dzīvojuši Birmā. Viņi ir viena no 135 etniskajām minoritātēm valstī. Rahīnas štatā ir pieņemts likums, kas paredz, ka Rohingu musulmaņiem var būt tikai līdz diviem bērniem. Tas ir viens no daudzajiem mm, cilvēktiesību pārkāpumiem, kas ir pieļauta attiecībā uz rohingiem. Protams, nesen Birmā ir notikušas daudzas pozitīvas pārmaiņas, bet tas nenozīmē, ka starptautiskajai kopienai vajadzētu pievērt acis attiecībā uz šiem pēdējiem notikumiem. Mums ir patiešām vajadzīga uh, sabiedrības uzmanība. Fildan. Paldies Esaijas kundzei. Tagad brīvā mikrofona procedūra. nevaru vairs pieņemt nekādus eh, citus eh, kandidātus brīvā mikrofona procedūrā. Eh, visiem, kas runās, ir atvēlētas divas minūtes laika. Sonika kungs, lūdzu. Wielu Birmańczyków postrzega muzułmanów Rohingya jako nielegalnych imigrantów. Daudzi birmieši uzskata, ka rohingu musulmaņi ir nelegāli imigranti no Bangladešas. Viņiem neļāva precēties, neļāva doties uz skolu. Eiropas Savienībai vajadzētu palīdzēt Birmai veikt vajadzīgās reformas. Jāatcīna Birmas valdība nodrošināt, lai tās uh, tiesība aizsardzības iestādes aizsargātu rohingus no organizētās vardarbības. Mm, noziegumu izdarītāji ir jāsāc pie atbildības. Visas šī reģiona valstis ir jāaicina atvērt savas robežas un uzņemt patvērumu meklētājus no šī reģiona. Tāpat arī ir jāsniedz atbalsts Birmas valdībai, mēģinot rast ilgtermiņa risinājumus, kas varētu ļaut tikt galā ar konflikta cēloņiem. Paldies Sonika kungam! panie przewodniczący! po raz kolejny poruszamy na forum parlamentu europejskiego problem. paldies priekšsēdētāji ne nu, jau pirmo reizi mēs runājam par uh, rohingu musulmaņu minoritāti rahinas štatā rietumbirmā viņiem neļauj brīvi pārvietoties viņiem ir tikai ierobežota piekļuve izglītības un medicīnas pakāpojumiem viņiem atņem zemi kopš uh, 2012. gada ir notikusi vajāšana un ir izdarīta vārdarbība pret rohingiem. Rohingi nevar piekļūt uh, tiesu pakalpojumiem, nevar saņemt humanitāro palīdzību. Mēs gribētu aicināt Birmas varas iestādes pārtraukt jebkādu vajāšanu pret šīs minoritātes pārstāvjiem. Nozieguma izdarītāji ir jāsauc pie atbildības. Rohingu minoritātes pārstāvjiem ir jānodrošina visas pilsoņu tiesības. Pretējā gadījumā šajā valstī nekad nebūs stabilitātes. Paldies Geringeris de Odenbergas kundzei, tagad Paškas kungam vārds. Paldies priekšādātāja komisāra kungs. Vajāšanas līmenis, kāds tiek izdarīts pret rohingu musulmaņiem, ir uh, izraisījis veselu iebildumu lavīnu. Reliģijas, uh, ticības, uh, brīvības ierobežojumi ir klāji cilvēktiesību pārkāpumi. Tieši tāpēc mums vajadzētu izdarīt spiedienus Birmu. Vajadzētu izmantot vispārējo preferenču sistēmas svīras, uh, lai varētu piespiest Birmas varas iestādes piešķirt rohingiem visas pilsoņu tiesības. Birmas valdībai ir jāļauj rohingu bēgļiem un pārvietotajām personām saņemt palīdzību. Šīs kopienas vajāšana ir jāizbeidz. Film, film Jā, paldies Paškas kungam. Lisekungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Birmas iedzīvotāji ir pēdējās desmit gadus vai pat vairāk laikā piedzīvojuši šausminošas lietas. Šobrīd viņi var pievienoties pasaules demokrātiskajām sabiedrībām. Eiropas Savienībai vajadzētu palīdzēt Birmai to sasniegt. Mums vajadzētu konsultēt, sniegt finansējumu, pa palīdzēt izveidot normāli funkcionējušu demokrātisku valsti. Tādā valstī ir jāievēro cilvēktiesības un pilsoniskās brīvības. Tā ir jāgarantē visām minoritātām, etniskām, reliģiskām minoritātēm pamattiesības. Ceru, ka nākamajās pirms vēlēšanās piedalīsies Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanu misiju. Un tiekoties ar valsts politiķiem, visdažādākajiem politiskām partijām, mēs padarīsim skaidru, kā tiks garantēt tiesības visiem. Paldies! Nu, un noslēgumā Kelī kungs, īrijas prezidentūras pārstāvis, varētu teikt, noslēgumā. Paldies, priekšsarētāji. Paldies, ka devāt man nu, tik daudziem iespēju izteikties. Attiecībā uz rezolūciju par to, kā tiek aizvien spēcīgāk pastiprinās, var teikt, vajāšana pret rohingu musulmaņiem, kur tiek nogalināti, spīdzināti, izvaroti. Tāpat viņam netiek nodrošināts piekļuvu izglītībai. Mums ir nepieciešams izmantot visus resursus, lai pirmkārt atrastu īslaicīgu risinājumu un gal galā arī ilglaicīgu risinājumu. Cerams, ka mēs spēsim palīdzēt rohingu musulmaņiem, un tas ir prioritārs jautājums. Un Paldies, protams, priekšsēdētājiem par īrijas prezidentūras virzienā izteiktiem atzinīgiem vārtiem. Paldies Kelī kungam noslēgumā par šo jautājumu komisārs Levandovskis lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, komisijas vārdā es atzinīgi vērtēju parlamenta rezolūciju par rohingu tautības musulmaņu situāciju Birmā valsts iziet pārmaiņu posmam, virzoties uz demokrātiju, mieru un politisko stabilitāti, bet līdzīgi kā tas ir ne tikai šajā pasaules daļā sabiedrības dziļumā iesakņojušās atšķirības kļūst aizvien redzamākas, un šis ir viens no tiem gadījumiem. Humanitāra situācija prasa nekavējoties rīkoties, bet tāpat ir nepieciešams arī politisks risinājums, risinot saspringtās situācijas ar dažādām kopienām. Šeit nav runa tikai par reliģiju. Valsts prezidents ir apzīmējuši šo vardarbību kā ekstrēmisku, nepieļaujamu Es domāju, ka valsts eh, prezidents saprot, kāds ir risks valstī. Un ne, ka ir nepieciešams nodrošināt veiksmīgu mieru procesu valstī. Kačmāra kungs jau pieminēja, cik svarīgs ir šis jautājums. Mēs aicinām ievē, eh, valsti ievērot 82. gada pilsonības likumu, pārskatīt to, lai nodrošinātu rohingus uh, tautības musulmaņiem vienlīdzīgas tiesības. Mēs bieži pauz, paužam savas bažas. Stavros Labrinīdis nesen apmeklēju šo valsti, pārstāvot cilvēktiesību komisiju, un mēs apspriedam šo jautājumu arī cilvēktiesību padomē 22. aprīlī, aicinot arī izbeigt valstī vardarbību pret minoritātēm. Katrīna Eštona arī vērsās pie varas iestādēm pat ar lūgumu pārtraukt vardarbību un prasību nodrošināt netraucēt humanitāros palīdzības sniegšanu skartajām kopienām. Eiropas Savienība turpinās sniegt humanitāro palīdzību tiem, kur tā ir nepieciešama Protams, ka ir nepieciešams nodrošināt arī piekļuvu, līdzīgi kā tas ir Sīrijā. Mēs uzraugam situāciju, veidojam dialogu ar valdību un cenšamies risināt gan humanitāro situāciju, gan arī meklēt ilglaicīgi politisku risinājumu etniskajām konfliktiem starp kopienām. Un cerams, ka valsts eh, virzīsies straujāk uz pilnvērtīgu demokrātijas ceļu. Paldies Levandovskungam un seši rezolūcija priekšlikumi tika iesniegt, ar to arī debats beidzam un balsošana notiks tulīt pēc debatēm. Kā es saprotu, saprotu, munis